samitu Briselē būs kārtējā pazemošanās, kur viņa lūgs pagarināt 50. pāntu. Man ir izcinājums tam visam. Jūs, Barņēkungs, runājāt šorīt, sacījāt, ka jā. Ja šī uh, vienošanās tiks apstiprināta, ka nākamā sarunu fāze varētu ilgt līdz pat četriem gadiem. Man liekas, ka pietiek. Mēs negribam vēl četrus gadus savas dzīves izšķērdēt, vēl četri gadi agonijā. Jūs arī negribat vēl izšķiest četrus gadus. Jums taču ir savs plāns. Jūs gribat apvienotos Eiropas valstis, gribat savu armiju, gribat, lai visi pievienojas Eiro, gribat tikt vaļā no nāciju valstīm. Nu, lūk, un uh, Kā teica Ferhofstad kungs, Eiropas parlamenta vēlēšanām jūs te negribat mani vēlreiz redzēt visus šos eiroskeptiķus, ka mēs atgriežamies. Te ir vienkārši risinājums. Proti, ka Brītu lūgums pagarināt termiņus, ka tas uh, samitā tiek noraidīts. Mēs izstājāmies 29. martā, lielākā daļa sagatavošanās darbi ir paveikti, pat ja ir vēl pa ceļām kādi šķēršļi, mēs tomēr jūs pamatam. Uh, Un tālāk mēs uh, esam savi, savus dzīves noteicēji. Tas ir vienīgais iespējamais risinājums. Un PDNF vārdā Batenkungs. Now, Mrs. May may be totally in... Mējas kundze iespējams ir pilnīgi nekompetenta, bet viņa seko plānam jau no paša sākuma. Uh, plāns bija novēlēt, novēlināt mm, Brexit un beigās to mainīt. Viss šī izstāšanās uh, procesa lieta ir balstīta uz nepatiesiem argumentiem. Galvenais ir tāds, ka mēs nevaram e, izstāties bez šī mītiski slavenā uh, Uh, labā līguma, labās vienošanās, un vienošanās ir slikta, un parlaments ir noraidīts nevis tādēļ, ka tas bija slikts, bet tas bija viņiem pietiekami slikts, un vēlāk arī parlaments noraidīs. Uh, uh izstāšanos bez vienošanās, un ceturtdien visdrīzāk bar, parlaments balsos pār to, ka tiek pagarināts 50. pāns, bet kādēļ? Junkera kungs jau ir pateicis, viņas augstības valdībai kā tādiem nopērtiem skolāniem, ka nebūs vairs trešās eh, iespējas eh, šo vienošanos pārskatīt. Apvienotāja karalistē ir valdība un parlaments, kas eh, nevēlas izstāties no Eiropas Savienības. Un viņi ir iecerējuši nodot demokrātisku referendumu lēmumu. Uh, Arī Timermaņa kungs paudis savu aizskaitinājumu ar apvienoto karalisti par to, ka tā ir noraidījusi Eiropas Savienības vienošanos. Timermaņa kungs sacīja, ka tikai Britu vēl parlaments var tagad norādīt turpmāko virzienu, bet tas tā nav. Padoma un Eiropas komisija var sniegt šīs norādes. Uh, Kad Brītu parlaments prasīs pagarināt 50. pānta termiņu, tas ir jānoraida jums. 50. pāns saka, ja līdz 29. martam netiek panākt vienošanās, tad automātiski vairs nepiemērojas līgumi. Dariet neko. Un dariet visu, lai apvienotā karaliste tiktu izmest no Eiropas Savienības 29. martā. Uh, Vienkārši izmetiet mūs ārā, jūs paši sev izdarīsiet lielu pakalpojumu priekšsēdētāji. Jā, lūdzu, ievērojiet um, sev atvērto laiku un noteikti dod skundze eiro sev vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vakar, vakar visu pārtīju pārstāvi nobalsoja pret izstāšanās līgumu atbalstīšanu. E, man žēl, ka progress šajā jomā nav panākts. Eh, Ģenerāla prokurors skaidri pateicis, ka eh, juridiskie riski saglabājas. Un Lielbritānijai nebūs juridiski eh, pieejamu līdzekļu, lai atbrīvotos no backstop. Mūsu partija vienmēr ir bijusi skaidrībā par to, ka mēs vēlamies, vēlamies uh, vienošanos, kas eh, nāktu par labu gan Eiropas Savienībai, gan apvienotajai karalistē, gan mūsu kaimiņiem. Eh, Īrijas republikai, bet nolīgumam ir jārespektē konstitucionālā eh, Ziemeļīrijas integritāte. Vēlos atbildēt uz dažām lietām, kas šeit izskanēja. Daudz runāts par pilsoņu tiesībām piekrītu, ka pilsoņi nevajadzētu izmantot kā maiņas kārtas šajās sarunās bet mums ir jāaizsargā pilsoņu tiesības visās situācijās. Tas ir izaicinājums, kas jārisina parlamentam. Paldies, Levandovs kungs, uz divām minūtēm. Priekšsēdētājas kundze. Man garšo uh, Man patīk britu televīzijas seriāli, bet šis seriāls man nepatīk. Un man ar vien vairāk pārsteidz e, šīs te haos, kas šobrīd norit Britu salās. Es jau esmu šajā parlamentā pieminējis to, ka iepriekš opozīcija centās vienoties par pareizo e, modeli, pareizo politisko modeli mūsu uh, e, eksistencē Polijā. Uh, Un uh, mums uh, Britu demokrātija bija uh, paraugs. Tieši tāpēc mēs šobrīd esam tik ļoti vīlušies, jo šobrīd uh, piedzīvojam tādus mazus uh, politiķu cīniņus. Šodien jāsaka, ka es nesaprotu politiķus, kuri no vienas puses nevēlas šo izstāšanos bez vienošanās, bet vienlaikus arī nevēlas piekrist um, šim uh, vienošanās piedāvājumā. Tātad neskaidrība tikai pieaug un situācija pasliktinās um, arī poļiem, kas dzīvo apvienotajā karalistē. Es nesaprotu, kāda jēga būtu paildzināt šo situāciju, jo kā gan mēs to varam atrisināt pāris mēnešu laikā, ja mums neizdevās to panākt divu gadu laikā. Mums ir jācīnās pret uh, dezinformāciju. Un Britu referendums eh, bija balstīts uz dezinformāciju ne tikai apvienotajā karalistē, bet arī no Krievijas puses. Tāpēc es uzskatu, ka nākamajai komisijai un nākamajai padomai ir jācenšas palielināt drošību, jācīnās pret uh, um, dezinformāciju, um, viltus ziņām un trauļiem. Paldies! Thank you. Two minutes, Mr. Gualtieri. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji, jau otro reizi. Britu valdība nav spējusi nodrošināt uh, vairākumu uh, apakšpalātā. Tā ir bijusi liela kļūda nemēģināt apvienot visus spēkus valsts interesēs. Uh, Tā vietā apvienotās karalists valdība ir nolēmusi apmierināt eh, smagā Brexita piekritēju eh, vajadzības un vēlmes, un tas izpaudās ļoti skaidri pagājušajā vak eh, vakar vakarā. Henkelkungs, jūs kļūdāties. Eiropas Savienība vienmēr ir bijusi uh, godīgs un caurskatāms partneris, atklāts partneris. Esam darījuši visu, uh, Eh, lai varētu nodrošināt kārtīgu izstāšanos, lai aizsargātu pilsoņus. Un šobrīd mums ir īpaša atbildība atbalstīt un aizsargāt visus Eiropas pilsoņus šajā procesā un uh, uzturēt miera procesu Ziemeļīrijā. Protams, ņemot vērā uh, arī sarkanās līnijas, kādas ir uh, apvienotas karalists valdībai. Šis ir vienīgais uh, izstāšanās līgums, kas ir iespējams, un vienīgais, eh, ko apstiprinās uh, šī, šis parlaments. Mēs joprojām ticam, ka parlamentārieši šodien nobalsos pret Brexitu bez izstāšanās līguma, jo tā būs katastrofa Lielbritānijai. Uh, Mēs vienmēr esam teikuši, ka uh, ciešākas uh, sadarbība balstoties uz muitas uh, savienību nāktu par labu mūsu tautsēmniecībām un atrisinātu daudzas problēmas, kas saistīts ar backstop jautājumu. Tas ļautu konstruktīvi darboties pilsoņu un valsts interesēs. Ja tas nav iespējams, tad vienīgā alternatīva ir dot cilvēkiem iespēju nomainīt valst, valdību un uh, pateikt nē Brexitam. Jo par to būtu jādiskutē, nevis par pagarinājumu ilgumu, jo pagarinājums ir rīks, visas opcijas ir saruna galda, ja vien tiem ir atbilstoši politiska argumentācija un perspektīva. Un mēs rīkosimies atbildīgi jo, e, lai saglabātu Britu pilsoņus kā Eiropas saimnības pilsoņus. Kolēģi, saka priekšstādātāji, saprotu, ka debats ir grūtas, jūs vēlaties skaidri izteikties, bet man ir pienākums uh, tomēr mm, ierobežot laiku. Nikolsāna kungs, uh, jums tikai pusotra minūte. Nu, nezinu, vai man tas izdosies. Šorīt uzklausījos ar smagu sirdi par to, kas man ir jādzird šajā parlamentā. Neko pozitīvu neesmu dzirdējis. Viss ir bijis negatīvs. Cilvēki ir iestrēguši ierakumos un nekas eh, nevirzās uz priekšu. Timerman kungs sāk runāt teikt, nu te nu mēs esam, risinājumiem jānāk no Londons. Timermans kungs, vai jums nešķiet, ka jūs ar Junker kungs arī esat spēlējuši savu lomu un ka jums arī ir jāpalīdz meklēt risinājums. Eh, Zīmers kundze, eh, gribu teikt, ka eh, par īrijas vienotību te nav runa. Pat nacionālisti nevēlas referendumu par robežu, eh, jo viņi vēlas saglabāt lielās piekdienas vienošanos. Un, Barjēkungs, jums var teikt, Jūs teicāt, ka apvienotā karalista viena ir atbildīga, bet arī jums ir milzīga atbildība. Un nepietiek ar to, ka jūs vienkārši konsultēties ar Ziemeļīrijas eh, cilvēkiem, kas jums saka to, ko gribat dzirdēt. Bet tur ir arī cita balss, kas tur skan, un arī to vajadzētu uzklausīt. Un žēl, ka man jums jāsaka ar visu cieņu, bet jūsu eh, nolīgums ir krāpšana, tas nestrādās. Un mums ir vajadzīgs pagarinājums piestiem pāntām jo jāatrod cits veids. Jo nepietiek ar to, ka jūs sakat, ka ir jāpamato pagarinājums. Mums ir vajadzīga laba vienošanās, jo cilvēkos pārstāv, mēs vēlamies labu vienošanos. Šorīt uh, Avinas karalists valdības sacīja, ka visas preces no Ziemeļīrijas uh, uz uh, Īrijas republiku ceļos bez šķēršļiem. Paldies! Jā, nu testu par laiku tomēr jūs neizturējāt. Bet eh, tagad Hārkins kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji eh, mēja eh, no, eh, nožēloja rezultātu. Man ir žēl, ka rezultāts ir tāds, kā tas ir. Jā, eh, mums ir bijušas atšķirības viedokļos ar apvienoto karalisti. Eh, tam ir vēsturiskas eh, sēka, vēsturiski iemesli un arī citi. Bet kas ir svarīgi? Svarīgi ir nākotne. Un nedrīkst aizmirst, ka 92. gada Dāniju, 2008. gada Dānija, 2005. gada Francija un Nīderlanda. Uh, kad Eiropas pilsoņi ir teikuši nē noteiktiem Eiropas Savienības priekšlikumiem. Jā, kā atsevišķas valstis un uh, savienība caur konsultācijām, protokoliem un uzklausīšanu, mūsu pilsoņi spēja rast veidu, kā virzīties priekš kopā par spīti parāžu kungu teiktiem. Es ceru, ka tas joprojām uh, tā būs arī apvienoto karalisti. Es arī uh, galīgi nepiekrītu eh, birokrātijas tonim un eh, pieaugušam naidīgumam pret apvienoto karalisti. Tā nav. Būtībā eh, problēmas sadalīt par sadalītu valsti, viņš tenš novelt uz svešiem pleciem. Mums ir jāsaglabā pacietība un cieņa, tā pašā laikā turoties pie saviem principiem. Tā kā paldies par iekungām par uh, lojālo darbu. Un Gautierī kungs pagarinājums ir tikai tādēļ nepieciešama, lai varētu izpētīt visas opcijas un virzīties uz priekšu. Paldies, Evans kundze. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam piedzīvojuši jau atkal sakāvi. Uh, Britu parlamentam cenšoties balsot jau otro reizi. Tas būtu darījums, kas būtu um, iznīcinošs Velsai. Ir pilnīgi skaidrs, ka apvienotās karalistes uh, parlaments šobrīd netiek galā, un tāpēc mums ir jāvēršas pie tautas. Uh, tas, tas, ka um, vara ir koncentrējusies Londonā, uh, šobrīd novedus mūsu strupceļā. Uh, risinājums ir demokrātija. Mums ir jādod iespēja cilvēkiem teikt savu vārdu par nākotni, tagad, kad esam redzējuši, kāda ir reālā situācija un kāda ir fakti. Kad situācija mainās, cilvēki maina arī savu viedokli, tāds ir viņu tiesības. Velsa eh, to ir darījusi. 55% eh, vēlētāji šobrīd atbalsta palikšanu Eiropas Savienībā. Mums ir jāpagarina 50. Eh, pāns un ir nepieciešams organizēt eh, cilvēku balsojumu. Paldies! Paldies, un tagad vārds Andersons kundzēs divi ar pus minūtēm. Ziemeļīrijā cilvēkiem eh, ir apnikus šī neskaidrā situācija. Mūsu vēlme palikt eh, Eiropas Savienībā ir tikusi ignorēta, un šis haoss Vestminsterē ne tikai uh, pagājušajā uh, vakarā, bet uh, kopumā uh, ir pilnīgi iznīcinošs. Šis uh, fars to organizatorija. Mēs uzskatām, ka izstāšanās vienošanās un backstop ir vismazāk um, um, kaitēm nodrošais risinājums. Eiropas Savienība ir apņēmusies atbalstīt uh, Lielās Pigdonas vienošanos. Uh, Un tas nozīmē, ka mums ir jācenšas eh, panākt demokrātisku vienošanos un par spīt tam, ko teica Nikolson kungs. Es uzskatu citādi. Brexit nozīmē lielāku atbalstu īrijas vienotībai. Un savulaik tika teikts, ja īrija būs vienota, tad. tad eh, tā varēs palikt Eiropas Savienībā. Es atceros padomu, kurā par to tika runāts. Eiropas Savienība saka, ka mums ir jāgatavojas tādam uh, iznākumam, kad nav vienošanās, bet mēs nevaram sēdēt uh, uz zara, kurš tiek um, zāģēts. Un vienīgais risinājums ir uh, īru vienotība. Uh, Mans aicinājums būtu organizēt referendumu par īrijas vienotību. Tas būtu likumīgi, tas būtu demokrātiski, tas būtu saskaņā ar Lielās piekdienas vienošanos. Runātie tiek pārtraukt. Paldies! Paldies, es atvainojos, bet jums ir jāievēro laiks. Pedičīnī, kungs, jums viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šodien ir pienācis brīdis, lai uzdot sev jautājumu, kādi tad ir Brexit pamati iemesli. Jau šodien arī te dzirdējām, dzirdējām arī Makrona Junkera uzstāšanos, kas novēļ Brexit atbildību uz kļūdainu informāciju, kas ir uh, maldinājusi Brītu tautu, bet Brītu tauta ļoti labi apzinājās, pieņemot uh, savu lēmumu, piemēram, neiestāties vi, uh, Eirozonā, fiskāla kompaktā, Schengenas zonā. Brīti vienmēr ir zinājuši, ko viņi dara. Viņi uzstājušies pret taupības politikām, pret Eiropas, uh, Francijas, Vācijas politiku. Par to ir jādomā. Pār Eiropas politikas atbildību um, Francijas un Vācijas kolonizācijas politiku. Ja mēs ejam šajā virzienā, taupības politikas virzienā, tad Brexits vienkārši būs neliels precedents galīgai Eiropas izšķīšanai. Thank you, Mrs. Atkinson, one minute. I apologize. Paldies, Atkinsons, kundzei, vienu minūtu. Es atvainojos Britu tautai, um, Tajāni un uh, citu apgalvo, ka Britu tauta nevēlas Brexit, bet 80% savulaik nobalsoja par to, lai mēs izstātos, bet Britu politiķi tikai meloja, arī Meija meloja, um, pieprasot parlamentu balsojumu, un tagad viņa uh, aicina parlamentu balsot pret, bet šoreiz pret izstāšanos bez vienošanās. Uh, Arī leiboristi mums meloja. Tā um, nav demokrātija un. Uh, Šī situācija ir uh, pilnīgs haoss, un jāsaka, ka jums visiem būs vieta Ellē, visiem, kas strādā pie šī uh, dosie. Es domāju, ka tik tiešām ir pienācis laiks pārņemt kontroli. Paldies, paldies. Tagad vārds uz vienu minūtu Valfa kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms divām dienām, pirms divām dienām manam onkulim tika diagnosticēta neārstējama slimība, un pagājušā nedēļas nogalē viņš uh, nomira. Viņš visu dzīvi veltīs tam, lai aizsargātu bērnus. Viņš bija vēlsiešu demokrāts, kas 2014. gada uh, um, vasarā nobalsoja par izstāšanos un nomira nesagaidot šo izstāšanos, tāpēc, ka politiķi gluži vienkārši ignorēja viņu un britu tautu. Politiķi uzskatīja, ka viņi ir, um, ka viņi var kontrolēt mūsu dzīvi un neklausīties um, daudz teiktajā. Viņš nomira nesagaidot uh, Brexit, tāpēc, ka Tonijs Blērs un uh, citi uh, um, pārtrauc demokrātisko procesu Lielbritānijā. Mans onkulis, es ceru, ir guvis uh, dieva mieru un atbalstu. Uh, man ļoti žēl, ka tik daudziem uh, Britiem tika liekt šī iespēja piedzīvot Brexitu, un Dievs noteikti nebūs jūsu pusē. Paldies! Herr Brock. Vārds Braka kungām uz divām minūtēm. Herr Präsident! Priekšsēdētāji, cienījamais Būman kungs, Timerman kungs, eh, kolēģi un kolēģis. Es domāju, ka pārstāvu palātā ir koalīcija, kur nevar gūt vairākuma atbalstu. Ir tādi, kas gluži vienkārši nevēlas eh, šo te vienošanos, tāpēc, ka viņi vēlas jaunu uh, referendumu. Un ir tāda kā Faračs, kur vispār negrib nekādu vienošanos ar Eiropas Savienību, un ir eh, citi, kas ir tomēr balsojuši par. Un es domāju, ka šobrīd nav vairākuma atbalsta konstruktīvām risinājumam pārstāvi palātā, un tāpēc abām lielajām partijām beidzot ir jāsāk savstarpēji sarunāties. Viņiem ir jāparāda, kur tad ir iespējams rast šādu konstruktīvu vairākumu atbalstu, ar ko mums tagad vajadzētu diskutēt. Un es domāju, ka šis pagarinājums nav iespējams, kamēr nav šāda skaidrība. Mēs nevaram pagarināt, kamēr nav skaidrs, ar ko mēs runāsim. Mēs nevaram gluži vienkārši piešķirt šādu papildus pagarinājumu un tad uh, skatīties, kas tad nu notiks. Ja no pārstāvja palātas nav nekādas nu skaidrības, tad mēs neko arī nevaram darīt. Mums ir nepieciešama uh, šāda garantija pēc šiem uh, diviem, divarpus gadiem, kad mēs uh, vedām šīs sarunas. Mišēl, liels paldies par tevis paveikto atbalstu, darbu. Paldies arī komisijai. Bet es arī uzskatu, ka mēs Mm, būtu varējuši varbūt pat nostāties uz galvas, un arī tas neko nebūtu mainījis eh, šajā pārstāvi palātā. Es domāju, ka neko vairāk mēs nevaram darīt. Un ir arī jāsaprot pavisam skaidri. Apvienotā karaliste nevar kaut kādā veidā iesprāgties vienotajā tirgū. Un šie paziņojumi, kas izskanēja šorīt, ir tikai populistiski, un mēs tos nevaram uh, pieņemt. Nevaram pieņemt, kā apvienotā karalista kaut kādā veidā iespraucas vienotajā tirgu. Paldies! Minutes, Breso. Breso kundzei vārds uz 12 minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, gudētie kolēģi, gudētais uh, eh, pirms vicepriekšsēdētāji, bet niekungs. Uh, eh, Ministrs kundze dažas dienas pirms padomes ir ļoti daudz jautājumu. Ir divi jautājumi, kas ir fundamentāli svarīgi Eiropas Savienības nākotnē. Vispirms Brexits, tad arī vakardienas mējas sakāve, 50. panta termiņa pagarināšana, kas izskatās nenovēršama problēma. Nedomāju, ka nevajadzētu vēl pagarināt visu uh, šo sāpīgo procesu, kas jau ir ilgs kopš 2016. gada. Lūk, tas ir aicinājums mūsu kolēģiem, britu, do, eh, britu deputātiem. Eh, ir jāsadzird, ko vēlas Britu sabiedrība, kādā virzienā viņi vēlas iet, un arī Britu parlaments pats nevar eh, definēt pozitīvi, ko viņi vēlas. Tādējādi ir vēlreiz uh, jādod vārds uh, Britu tautai. Daudziem ir bail, uh, daudziem uh, breksitariem, brexit atbalstītājiem, mūsu kolēģiem ir bailes um, no jauna dot vārdu Britu sabiedrībai. Tad vēl viens svarīgs jautājums Eiropas Savienības nākotnē - klimata izmaiņas. Mēs pieņemsim ļoti svarīgus pasākumus šajā sakarā. Taču ir arī ir jāmaina mūsu darbības noteikumi, ir uh, jāiejaucas ja Eiropas pusgadā, lai tas balstītos uz klimata un ilgspējīgās attīstības pasākumiem, lai tas nebūtu taupības uh, pusgads, bet lai tas balstītos uz ANO um, mērķiem. Paldies! Man dālina kungs vienu minūtu lūdzu vērts jums. Jā, paldies priekšsēdētāji, labdien! Financial Brit uzņēmums paziņoja, ka būs vairākas finanšu kompānijas, eh, kas gatavojas vai jau ir pametušas apvienoto karalisti. Eh, tiek zaudēt 5000 darba vietas, 1 miljārds mārciņu. Mm zaudējums, nu lūk, tas notiek vismaz ar tiem, kas to oficiāli paziņo. Mēs vēl nezinām, kas būs ar tiem, kas vēl neko nav pateikuši. Tad arī šeit būs problēmas zivsaimniecībā, transporta nozarē. Mēs arī redzam, ka parlamentā Londonā nav vairākuma nekādai opcijai Un es domāju, ka te ir jāizvēlas jauna pieeja, jāmaina paradigma. Apvienotā karalistē ir jāpaliek Eiropas Savienībā, ir jābūt jaunai vienošanai un nevis uh, nekādai vienošanai, jābūt vienošanai, kas palīdzētu uz priekšu. Flanagan kungs, Te runā par solidaritāti, atkal un atkal solidaritāti var paust, izpausties dažādi politiski, finansiāli. Komisārs Timermans, jūs runājāt par to, ka ir jāturpina darbs pie jaunas vienošanās par to, ka jābalstās uz labi paveikto darbu līdz šim. Tad kādi ir plāni, lai finansiāli atbalstītu īru ekonomiku gadījumā, ja nav vienošanās? Es gribētu dzirdēt atbildi. Solidaritāte. Uh, Eiropas Savienība nav piešķīrusi nevienu centu. Runāja, kad jūs runājat par solidaritāti, paralēli ir arī tāda situācija, kur īrija ir pagājušajā gadā aizņēmusies un arī mm, sadedzinājusi 3 miljardus eiro. Finanšu atbalsta gadījumā nebūtu vienošanās. Šī, tam ir jāiz, tas ir jāizbeidz, Barņiekungs. Jūs sakāt, ka jūs cienāt lēmumu. Jā, jūs Sasat cīņas pilns īrijas tādu nevar kontrolēt diplomātiskās katastrofas, ko izraisa konservatīvie. Man ir prieks, ka Junkers un Tusk šeit nav ieradušies. Ehm, viņi tad personāla aizspiedumi pirms, kas ir svarīgāk par diplomātiju. For one minute, Mr. Mono. Mm, tagad Mono kungs. Uh, Priekšsēdētājs kungs Timermaņa kungs 21. mārta Eiropā dome sniegs komisijai mandātu, ko tā prasa, lai pēc iespējas ātrāk noslēgtu vienu brīvo tirzniecības nolīgumu ar ASV, lai jau sākot ar māju amerikāņi varētu uzspiest uh, 25% muitas nodevu autotransporta eksportam. Šeit mēs runājām par nulle eksportu. Uh, nodevām industrijas precēm, tādējādi Vācijai būs arī tirzniecības pārpalikums ar ASV, bet palielinās uh, problēmas citiem, īpaši Francijai. Tad arī būs jāvienojas par kopīgiem standartiem jauno tehnoloģiju jomā ASV, tādējādi no jaunu uzspiedīs savus nosacējumus, un tad tiks samazināts arī uh, muitas nedaudz lauksaimniecības precēm ASV to grib, un Vācija liks komisijai attiecīgi rīkoties. Jo fra un franču lauksaimnieki nav tik nozīmīgi kā vācu BMW. Un tad, tad tas viss būs uz Eiropiešu rēķina. Mr. Vilimski, for one minute. Vilimska kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Vakar uh, tie, kas varēja sekot debatēm Britu parlamentā un piedzīvot šo uh, sašķeltību Britu politikā, varēja tikai un vienīgi uh, būt šokā. Šokā tāpēc, ka nav skaidra. Es atvainojos. Es atvainojos, ka priekšsēdētā diemžēl nav pieejams uh, tulkojums uh, angļu valodā. Varbūt jūs varētu atsākt savu uzstāšanos. Vai man vajadzētu visu sākt no sākuma? Tātad, dāmas un kungi, tas, kas varēja sekot debatēm Britu parlamentā vakar un redzēt, cik sašķēta ir uh, Britu. Uh, cik sašķēts ir Britu politiķu aprindas, uh, varēja tikai un vienīgi būt šokā. Šokā par to, ka nav uh, atbalsta, uh, vairākuma atbalsta tam, lai Lielbritānija varētu izstāties no Eiropas Savienības. Uh, Un neatkarīgi no tā, ko mēs domājam par izstāšanos kā tādu, neatkarīgi no tā, ko es domāju par izstāšanos kā tādu, runa ir par respektu demokrātijai un vairākumu lēmumam. Un te ir ļoti skaidrs lēmums, un tāpēc arī tikai vēlos jūs jau uh, aicināt, nevajag tagad runāt par kaut kādiem alternatīviem risinājumiem, par varbūt otro referendumu Jā, viņi ir lēmuši, un gal galā pat, ja mums būtu vēl viena nobalsošana, Lielbritānija atkal var nolemt izstāties. Pēc dažiem mēnešiem viss mainīsies, un varbūt tad būs vēl trešais referendums, lai arī kā mēs vēlētos to darīt. Bet, jebkurā gadījumā, ja mēs vēlamies reformēt Eiropas Savienību, tad ir svarīgi pieturēties pie spēles noteikumiem un piedāvāt godīgi taisnīgu risinājumu. Lielas paldies, Sina Dinaškungs, vienu minūtu. Borisi. Apvienotās karalistes došanās prom nav vienkārši procedurāls fakts. Tas būtībā nozīmē to, ka tiek uh, noraidīta jebkura plānota federalizācija, un tas ir sākums jaunā Eiropas Savienībai, kas attenosies jaunajās vēlēšanās. Tās ir izmaiņas, kuru mērķis ir, uh, lai veselīgi patriotiski spēki pieņemtos spēkā un lai tiktu atdots pilnvaras eh, dalību valstīm, kas ir, kam jābūt viņa pārziņā. Tas, kā tiek iebiedēta. Um, Apvienotā karalists, kas dodas tagad prom, eh, nav pareizi. Tie, kam ir vara tagad, būs spiesti pieņemt sadarbību, brīvprātīgu sadarbību savstarpēju starp dalībvalstīm. Ir pienācis laiks nopietniem cilvēkiem uzņemties varu, kas ir reāli eh, cilvēku pārstāvi un kas ir gatavi nodrošināt, ka brīvprātīgas patrio, brīvprātīgi patriotu spēki, spēki sadarbojas katrā Eiropas Savienības valstī. Eiropas Savienībai tam jāpielāgājas. Paldies! Rīga Kastīļo kundze, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārs, eh, padome, komisija, Barņiekungs visi darījuši savu darbu pirmdienas vakarā panāktā vienošanās eh, starp eh, Mejas kundzi un eh, Eiropas Savienības pārstāvjiem ataino Eiropas, ataino apvienotās karalistes bāžas attiecībā uz muitas savienību. Taču par spīti tam apvienotās karalists parlamentai tika piedzīvota kārtējā ilūziju sabrukšana. Īstais risinājums vēl ar vienu nav atrasts. Izskatās, ka apvienotās karalists balsoja, eh, parlaments balsos par 50. panta darbības pagarināšanu apvienotai karalistei būs jāpieņem lēmums vienoties vai nevienoties. Došanās prom ar vienošanos vai bez tās. Tā kā trūkst drošības pārliecības par to, kā situācija attīstīsies tālāk. ir gaidāms arī milzīgas ekonomiskās izmaiņas apvienotajā karalistē. Tā ir nopietna problēma. Otrā problēma ir tā, ka izstāšanās no ēs tieši skars ikdienas dzīvi šīs valsts pilsoņiem. Tas attiecas uz uh, piekļuvi daudzveidīgākiem, lētākiem produktiem, precēm, Eh, ceļošana, nemaksājot viesabonēšanas eh, nodevas. Taču tās visas ir Brexit sekas. Afi Eiropas Savienība tagad ir vajadzīga vairāk kā jebkad agrāk, lai mēs stātos pretī globālajiem izaicinājumiem. Citādi jūs kļūs nesvarīgi. Paldies! paziņošu sliktas ziņas cilvēkiem, kas būs ļoti dusmīgi uz mani, bet mums būs jāceļ brīvā mikrofona procedūra, jo tiešām mūsu rīcībā vairs nav laika. Es atvainojos, ka te Van Brāns kundze pusot minūte. Paldies priekšstādātāji. Dažkārt Strasbūras nedēļās eh, cerība un ilūziju sabrukums eh, pastāv līdzās cita citai. Te visi runāja par vakardienas balsojumu, ko tas nozīmē, pie kā tas novedīs, un es piekrītu daudziem kolēģiem no manas grupas, ka tagad ir pienācis brīdis tautai akal te izteikt savu viedokli. Apvienotās karalīs parlaments netiek galā, tā tad mums jāatgriežas pie tautas, lai viņi tiktu ārā no strupceļa. Uh, Šeit ieradās 60 jaunieši uz parlamentu ieradās, un viņi mēģināja klimata politiku izvirzīt kā prioritāte Eiropas parlamentam. Ambīcijas attiecībās 2030. gadu mērķiem ir par zemu, bet eh, vēl lielāka problēma ir, ka nav pietiekams rīcības tagad. Saskaņā ar Parīzes vienošanos līdz 2050. gadam mums ir ekonomikā jādarbojas bez oglekļa. Uh, Tātad arī 2030. gada mērķiem jābūt ambiciozākiem, un tam visam jāatainojas arī pašreizējos tiesību aktos. Jauniešiem ir taisnība, viņi sagaida no mums šāda veida rīcību. Priekšstiedātājs kundze, tas bija cerības stariņš, kas šonedēļ atainojās. Vienīgais. Sulikums, vien minūte. Lielas paldies vakardienas haosa apvienotās karalistes. Uh, pārstāvju palātā liecina par to, ka izstāšanās nolīgums ir neizdevies. Mums, mums rīcībā vairs naudas nav laika. Apvienotās karalistes lēmums doties prom no Eiropas Savienības ir jāievēro, ignorējot tautas vēlmi. Mēs rīkotos nepareizi. Otrā referenduma organizēšana Tas vienkārši nav realistiski. Vienīgais loģiskais risinājums ir gatavoties Brexitam bez vienošanās. Tas nebūs pasaules gals ne apvienotai karalistē, ne Eiropas Savienībai. Ja mēs raugāmies uz šo situāciju ar skaidru skatu, tad spēkā būs pasaules tirniecības organizācijas noteikumi. Ja mūsu Lielbritānijas kolēģi pieprasa pagarināt pagarinājumu rīt, tad mēs to varam bez problēmām nodrošināt. Iegūtajā laikā mēs varam uh, izstrādāt noteikums, lai nonāktu pie atbilstoša Brexit. Teikums. Nākošajā Eiropadomas uh, samitā klimata izmaiņas atkal būs uh, ļoti svarīgas. No vienas puses ir jāsamazina izmešu apjoms no otras puses. Mēs uh, veicinām brīvo apmaiņu uh, visā pasaulē, tirsniecības jomā, un tas, protams, palielina uh, emisiju daudzumu. Mēs tagad esam spiesti uh, importēt uh, preces no valstīm, kurām nav tāda paša darba noteikuma, nec vides noteikuma, un arī sanitārās sociālās prasības. Uh, Eh, tas eh, izplata vēl vairāk eh, slāpekļa oksīdu, sīkās daļas un tā tālāk. Lūk, tāda aina paveras. Bet ir pienācis laiks pārdomāt mūsu ekonomikas modeli. Ir jāražo, jāpārstrādā tādā re reģionā, kur ir atbilstošas prasības. Tā mēs tikai varēsim saskaņot mūsu ekoloģiskās prasības ar ekonomiskām interesēm. Hibners kundze pusotra minūte. Paldies priekšsādātājai līguma nepieņemšana nozīmē vairāk svarīgas lietas. Pirmkārt, pēc divām nedēļām uh, pared, bija paredzēta izstāšanās, uh, kārtīga izstāšanās, bet tas nenotiks. Tagad runa ir par to, ka ir nepieciešams aizsargāt mūsu iedzīvotājus, uzņēmumus, kuriem būs vislielākā ietekme no tā, kā apvienotā karaliste izstāsies. Un šobrīd mums vēl nav aizsardzības mehānismu, uh, lai gan jau pēc divām nedēļām ir paredzēta izstāšanās. Es teiktu, ka rezultāti ir slikti. Ja rītdien balsošanas rezultātā tiks lūgts pagarināt izstāšanās procesu, tad būs iespējams tikai uh, īsu pagarinājumu piešķirt, nevis garāku, jo, ja būs garāks pagarinājums, tad uh, radīsies politiskās sekas. Un, ņemot vērā to, ka mēs esam priekšvēlēšana periodā, uh, tas var ietekmēt ļoti negatīvi mūsu politisko ainu. Uh, būs vienkārši garāks nedrošības periods. Mēs vairāk kārt esam teikuši par to, ka ir nepieciešams vienoties saskaņā ar 50. pantu un tikai tad izstāties pēc būtības. Tas ir nosacījums, lai varētu rasties nepieciešamais uh, uzticības līmenis, lai varētu tiešām turpināt sarunas. Paldies, tagad lūdzu Fajana kundze. Pusotra minūte ir jūsu rīcībā. Paldies, priekšsarētājas kundze. Eiropas valstu un valdību galvas runās par uh, ekonomiku, par rūpniecību, un tagad ir īstais brīdis, lai runātu par mūsu darba ņēmējiem. Tas ir īstais brīdis, lai risinātu viņu problēmas. Jaunieši arī mums to saka. Pēc uh, uh, Eiropas par, uh, pēc apvienotās karalists parlamenta lēmuma, tad mēs varam teikt, ka mums ir nepieciešams palīdzēt jauniešiem, lai nebūtu šīs nedrošības. Mums ir laiks rīkoties, bet es baidos, ka mēs atkal neizmantojam savu izdevību. Un arī migrācijas jautājuma risināšana nav bijusi veiksmīga. Mēs parlamentā esam pieprasījuši, lai migrācijas pārvaldīšana būtu absolūti skaidra un saprotama. Diemžēl tagad arvien vairāk tiek piekoptas nacionālistiskās politikas un valstu vadītāji daudzos gadījumos neļauj migrācijas jautājumu risināt, un viņu iemesli lielākoties ir populistiski, viņi mēģina tikai iebiedēt citus, un tad ir šie līderi, kas vienkārši ignorē savus iedzīvotājus Jau piecus gadus migrācijas plūsma ir Eiropiešu nopietnais bažu avots, un mums ir nepieciešams panākt tādu risinājumu, lai Eiropā tas būtu pieņemams, lai mēs nepieļautu nacionalismu, lai mēs nepieļautu to, ka cilvēkiem netiek nodrošināta tāda uh, nākotne, ko viņi ir pelnījuši. Tomašičs kundze. Paldies, priekšsēdētāji! priekšsēdētā. Brexit ir kļuvis par haosu, jo neviena puse nav rīkojusies labā ticībā, un arī neviena puse vēl nav uh, devusi to, ko cilvēki ir gribējuši. Brisele visiem parādā, ka nav, nevaram mēs panākt stabilitāti un labklājību ārpus Eiropas Savienības, bet Londona ļoti gribētu, lai tie politiķi, kas personiski ir atbalstījuši Brexitu, lai uh, viņiem būtu sava atbildība. Tātad varētu teikt, ka viņi vēlas it kā izstāties, bet te pašā laikā palikt iekšā. Gan apvienotajā karalistē, gan arī citur Eiropā šī situācija ir eskalējusi. Un visticamāk, mēs tagad redzēsim tādu jaunu sacīksti tajā, ka mēģinās sameklēt to vainīgo. Nav vērts tagad raudāt par to, kas jau ir noticis, jādomā par nākotni, par nākotni, kurā mēs varēsim sadarboties, lai visi varētu gūt labumu. Paldies! Lielas paldies! Paldies priekšsēdētāji! Pavisam īsts komentārs par Brexitu. Tas saucamais sliktais darījums tika sarunāts ne tikai no Barņiekunga, bet arī no apvienotās karalistes puses. Manuprāt, varam teikt, ka šobrīd ir politiskā krīze, kas notiek Londonā, un to atbalstīja ļoti daudzi cilvēku pasākumu, kurš šodien jau ir izteikušies, un kā jau parasti jau aizgāja prom. Bet runāšu par pavisam citu lietu, kas ir svarīgs samitā. Manuprāt, ir jākoncentrējas uz ekonomiku. Mums bija labāki laiki, sliktāki laiki. Un var sākties atkal sliktāki laiki, vai nu Brexit dēļ, vai nu tirzniecības karu dēļ. Un tagad dalību valstīm ir svarīgi pārbaudīt, cik stabilas ir mūsu ekonomikas un vai mēs varēsim izturēt, ja ekonomikas tempi samazināsies. Vēl viens svarīgs jautājums ir Ķīna. Manuprāt, mūsu pārstāvjiem ir jābūt izlēmīgākiem, ir jābūt skaidriem tajā, ko viņi saka, runājot par mūsu interesēm Piemēram, vakar mēs esam runājuši par kiberdrošību. Mēs nevaram pieļaut to, lai Ķīnas uh, likumi par nacionālo drošību gūtu virsroku. Ir daudzi citi jautājumi, kā piemēram klimata pārmaiņas un Ķīnas iesaistīšanās šajā jautājumā. Manuprāt, mums ir nepieciešams pievērst uzmanību tieši šiem jautājumiem. Tagad lūdzu Vaidenholmsera kungs pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Tiešām traģiski tas, kas ir noticis apvienotajā karalistē, Tā ir nācija, kura var ar lepumu skatīties savā vēsturē, un tagad viņa cenšas pati sevi iznīcināt. Uh, viņi ir zaudējuši orientierus un politiski nav labas valdības, un tas nozīmē, ka viņi īstenībā var piedzīvot ļoti nopietnu avāriju, ļoti nopietnu sabrakumu. Vesela paudze noteikti cietīs šī lēmuma dēļ. Tagad ir vēsturisks brīdis, un mēs nedrīkstam pieļaut turpmākas kļūdas. Mūsu rīcībai ir jābūt tādai, lai mēs varētu pragmatiski nodrošināt tiesību ievērošanu. Mēs varam dot mūsu britu draugiem pēdējo iespēju, lai valdītu tiesiskums, bet, protams, šim signālam ir jānāk no Londonas un joprojām vislabākais variants ir tas, ka Lielbritānija varētu palikt Eiropas Savienībā. Bet to būtu nepieciešams leģitimizēt ar tautas nobalsošanu, un tad šai tautas nobalsošanai noteikti jāpiešķir obligātais raksturs. 3 uh, miljoni Eiropas Savienības uh, iedzīvotāji dzīvo Lielbritānijā un pusotras miljonus britu dzīvo Eiropas Savienībā. Visiem šiem cilvēkiem ir nepieciešams nodrošināt cieņu. Viņi ir pieņēmuši savus svarīgus lēmumus balstoties uz pavisam citas situācijas, un viņi nedrīkst kļūt par, par bandinieku šajā spēlē. Paldies, Mārijas kungs, vien minūte. Dramatiskie notikumi saistībā ar Brexitu liecina par to, ka Brexits ir nosūtījis spēcīgu vēstījumu. Eiropas tautas meklē citu ceļu Eiropai. Tā ir jābūt nacionāla valsts Eiropai. Tā ir jāievēro nacionālās tradīcijas un tautas. Tā ir jābūt demokrātiskai uh, nefederalizācijai. Tā jābūt e- Eiropai, kas ir kopīga mums visiem, nevis tikai bankām. Eiropas tautas ne, vairs neiztur uh, taupības pasākumus, ko ir uzlikusi Eiropas centrālā banka un trojka. Un drīz vien tiks nosūtīts arī spēcīgs sūtījums, vēstījums tuvākajās vēlēšanās dalībvalstis vēlas atgūt savu neatkarību pret vācisku Eiropu, pret vienotu visās lietās. Paldies! Gerlingas kundze, pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Vakar mēs redzējām vēl vienu oh, reizi, kā Lielbritānijas parlaments netiek galā ar saviem pienākumiem. Apvienotā karalista atkal ir piedzīvojusi uh, piedzīvojusi sabrukumu. Tereza Meija pirmkārt ir izteikusi to, ka varētu atteikties no 50. panta iedarbināšanas. Tā ir pirmā reize, kad viņa kaut ko tādu izrunāja. Otrakārt, viņa ir runājusi par otro referendumu. Lūdzu, ne, nemazināsim šo vārdu svarīgumu. Otrakārt, tika runāts par to, kā mēs varētu vienoties. No Vestminsteres mēs dzirdējam signālu, ka trešā iespēja nepastāv saprātīgā laikā, tad šobrīd ir tā, vai nu nevienojamies, vai nu nav Brexita. Apvienotās karalistes parlaments šķiet, ka nevēlas vienoties, bet viņi uh, nevēlas atteikties no Brexita. Mums ir jābūt ļoti rūpīgiem, uzmanīgiem, kad mēs runājam ar viņiem, bet vēlos teikt kolēģiem, ka ir liela piekrišana apvienotajā karalistē tam, lai būtu vēl viens referendums. Ir daudzi, uh, kas publiski pauž savu viedokli par Eiropas Savienību un par palikšanu. Tiek, tiek daudz runāts par vēl vienu referendumu. Protams, Brexit nav nekāda viegla padarīšana, bet lūdzu, nedomājiet, ka tie, kas šodien ir runājuši. No nu, deviņiem uh, Lielbritānijas deputātiem septiņi runājuši, un viņi pārstāv tikai 1,5% no visiem iedzīvotājiem. Viņi ir tie, kas uzskata, ka nevajag vienoties un izstāties no Eiropas Savienības, un tas var nodarīt kaitējumu Eiropas Savienībai un Lielbritānijai. Šie cilvēki nav patrioti, viņi pat neuzskata sevi par patriotiem. Uh, Un noteikti neviens, kas uzskata sevi par patriotu, gribētu nodarīt kaitējumu savai valstī. Un tie, kas uzskata, ka vajag vienoties, noteikti neviens eh, neatbalstītu šādu risinājumu, ka Lielbritānija izstājās, bet vienošanās netiek panākta. Līdz ar to tie, kas uh, ir runājuši, viņi pat ir aizgājuši, viņiem nav svarīgi, ko saka citi. Tāpēc arī uh, Atceramies, ka šie cilvēki, kas izsaka šos viedokļus, viņi tie, tās ir vakardienas balsis. Mēs esam šodienas balsis, un mūs atbalsta daudz jaunieši. Corbett, Korbet kungs, divas minūtes. Pēc tam, kad, kad janvārī tika noraidīts pirmais risinājums, Tereza Mēja teica, ka viņa par vienu jautājumu tikai runās, tas ir par īriju, par to, lai varētu savā, savā partijā labējos spēkus nomierināt, bet lielākai daļai tā nebija vislielākā problēma ar viņas vienošanos. Bija arī citas problēmas, bet viņa nav pat centusies šos jautājumus risināt. Viņu interesēja tikai viens, lai savas partijas labējie spēki būtu apmierināti. Kas mums tagad atliek? Ir tā, ka uh, Eh, Lielbritānijas eh, palātā daudzi nav apmierināti ar vienošanos, līdz ar to viņi to noraida. Kāds ir risinājums tagad? Pēc būtības ir tikai divi loģiski risinājumi. Vai nu alternatīva vienošanās, vai ir jādomā par to, vai Brexit ir labs risinājums. Alternatīva šķiet, ka šobrīd netiek piedāvāta. Vai pārskatīt Brexit nepieciešamību? Tas nozīmē, ka ir jāsasauc atkal referendums Un nu, kā mēs tikko dzirdējām, ka ir uh, sabiedrības vairākums, kas uzskata, ka būtu nepieciešams vēl viens referendums, un tad Lielbritānijas iedzīvotāji visticamāk nobalsota par to, lai uh, viņi paliktu Eiropas Savienībā. Šobrīd uh, nevar turpināt politisko dialogu balsoties uz to, ka cilvēki vēlas izstāties. Izskatās, ka tā tas vairs nav. Lielas paldies! Karas kungs, pusotru minūtu. Frau Präsidentin, meine. Priekšstādājs kundze, cienītās dāmas, godātie kungi. Nu, mums visiem ir skaidrs, ja nenotiks nostājas izmaiņa apvainotajā karalistē, tad 29. martā notiks haotisks un tā sauktais cietais Brexits. Ir uh, pilnīgi skaidri arī jāpasaka, ka nav vēlmes uh, glābt situāciju Un ja nav tādas vēlmes, tad nevarēs atrisināt problēmu. Ekonomisks, ekoloģisks, sociālas, tehnoloģisks, demokrātiskas izaicinājuma kopas mēs varam tikai kopā Eiropā, vienojoties pāri partiju eh, interesēm un veicinot spēcīgi vienotu Eiropu visā pasaulē. Un par to mēs runājam gan Eiropas vēlēšanās, gan arī veidot nākamo uh, komisija un šī realitāte ir pretrunā ar to, cik neveiksmīgi apvainotajā karalistē ir uh, darbojušies uh, politiskie darboņi, bet arī uh, citās valstīs, dažās Eiropas uh, Savienības valstīs. Nu, piemēram, paraudzīsimies uz uh, žurnālistu nogalināšanu Slovākijā, bloķēto tiesas uh, procesu pret uh, Ungāriju uh, un uh, populistu Ungārijā, Itālijā, Čehijā un Rumānijā uzplaukumu. Eiropas ideju apdraud no iekšpuses, un šis apdraudējums no iekšpuses ir tas, kam jāpratojas Eiropas vēlēšanās. Ar antisemitismu, meliem un vainas norādi, kā arī norobežošanos, mēs neatrisināsim nekādas problēmas Eiropā, arī ne Brexitu bet ir eh, jādomā par jaunu veidu, kā būt kopā visiem. Kalēkungs pusotru minūti. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Pēc tam, kad eh, vakar tika noraidīts vienošanās par izstāšanos, tad īrijā mm, radās diezgan lielas bāžas, it sevišķi lauksaimnieku vidū, jo viņi zina, ka jā. Ja tiešām tagad būs šī īstā patiesā robeža starp Lielbritāniju un īriju. Tas viņiem nodarīs kaitējumu. Un ja mēs zinām, ka tiešām nebūs vienošanās, tad tas mieras, ko mēs esam baudījuši pēdējos 20 gadus, tas arī ir apdraudēts. Līdz ar to šobrīd cerams, ka ka vienkārši šāda izstāšanās netiks gal galā pieņemta. Bet, ja tā tas notiks, tad, manuprāt, mums vajadzētu uzreiz piedāvāt pagarinājumu bez nosacījumiem. Vienkārši piedāvāt. Jo mēs varam to darīt, un mēs varam pagarināt par trīs mēnešiem, nekādā gadījumā neietekmējot mūsu vēlēšanas. Un kā teica mans kolēģis Miklsona kungs, lai viņi meklē citu risinājumu, un tad varbūt šis risinājums būtu palikt. Un vai tas nebūtu lielisks variants? Un vai jebkāds pagarinājums nebūtu tā vērts? Tāpēc es aicinu jūs, Eiropas komisija, lūdzu rīkojieties labā ticībā un pasakiet viņiem, jā, mēs jums palīdzēsim, mēs jums dosim vajadzīgo laiku, lai jūs varētu sakārtot savas lietas un lai jūs varētu izvairīties be, no bezvienošanās Brexita. Mēs jums dosim laiku. Paldies! Šuica, Šuicis kundze, pusotra minūte, lūdzu. Paldies. Nu, ir pilnīgi skaidrs, ka diskusijas par to, ka gatavojamies Eiropadomas sēdē, ir vienkārši pārveidojusies par diskusijām par Brexit. Mēs nerunājam par zaļajām tehnoloģijām, par Parīzes vienošanos, par Eiropas rūpniecību un ekonomiku. Un bezdarbu, viltus ziņām, kas nāk no visām pusēm. Diemžēl šīs diskusijas ir tikai diskusijas par Brexit. Jā, protams, Brexits ir viens no nozīmīgākajiem jautājumiem, un es būtu priecīgi, ja Westminster lielāku interesi izrādītu par parlamentu un par to, ko mēs diskutējam šeit. Atbildība ir dalīta. Mans personīgais viedoklis ir. Uh, tāds, ka es atbalstu tos, kas ir par otro referendumu. Es domāju, ka aizvien vēl ir iespēja rīkot otru referendumu, lai apvienotā karalista varētu palikt Eiropas Savienībā. Jo es domāju, ka tās vieta ir Eiropas Savienībā. Un man ir ļoti žēl, ka populisti ir uzvarējuši referendumā. Es aizvien domāju, ka tas var tikt mainīts, un es ticu tam, ka britu politiķi būs pietiekami atbildīgi, lai realizētu to, kāda ir situācija. Un neapdraudētu jaunu cilvēku nākotni, jaunu cilvēku nākotni, kas grib palikt Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Līdz ar to runātājus saraksts ir izsmelts. Komisijas vicepriekšsēdētāji Timermans kungs lūdzu jums vārds. Priekšsēdētājs kundze, es ļoti uzmanīgi uzklausīju parlamenta viedokli, un mans secinājums ir tāds, ka ir ļoti plašs atbalsts parlamentam tam, kā komisija dalībvalstu un parlamentu vārdā ir vedusi sarunas, lai rastu risinājumu ar apvienoto karalisti par izstāšanos ar vismazāko kaitējumu abām pusēm. Tas ir bijis tas, kā komisija ir strādājusi no paša sākuma, kā Mišels Barņē no paša sākuma ir vedis sarunas, un mēs esam stiprināti par mūsu pieeju, sekojot diskusijām šodien. Uzklausot Farāģu kungu un viņa kolēģus un redzot to attieksmi, cik pašapmierināti viņš savu pozīciju šeit izsaka, es dažkārt brīnos. Uh, vai viņš ir bijis uh, Sanderlendā un uh, runājis ar Nissan rūpnīcas darbiniekiem. Varbūt, ka jūs zaudēsiet uh, darbu, bet varbūt, ka jums būs šī nelielā suverenitātes daļa. Un vai viņš to ir